Jautājums ir, vai varam ķerties pie uh, balsošanas. Un pirmais ziņojums ir par Krieviju. Oju Betītieva lieta. Cine este pentru? Împot... Pret. Atturas. Pieņemts. Balsim par rezolūciju kopumā par pret atturas pieņemts. Tālāk Ēģipte. Nav sūdu izpildu Ēģiptē. Gā apsvērums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Okay, the vote is open for the second part. Votul este închis. Beidzam balsot. Deci adoptat. Pieņemts. M apsvērums Kornējas eh, teksts par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski. Otul este des. Sākam balsot. Otul este închis. Beidzam balsot. Adoptat. Rezolūcija nans. Pieņemts. Balsam par rezolūciju kopumā. Par, pret, atturas. Pieņemts. Tālāk Haitī. Bērnu vedzību Haitī ir uh, kopīgs rezolūcijas priešlikums trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums pār, pret, apturas, noraidīts. Otrais grozījums pār, pret, apturas, noraidīts. Sastais grozījums pār, pret, apturas, noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā pār, pret, atturas pieņemts. Tālāk eh, īpašās komitejas sastāvs eh, par eh, Savienības autorizācijas procedūru pesticīdiem. Sastāvs mums ir zināms. Un esam saņēmuši grozījumus par šo priekšlikumu. Līdz ar to šis priekšlikums ir pieņemts. Tālāk Sofolijas ziņojums. Vai kā tam būtu, kas sakāms par eh, komisijas lēmumu? Vai ir kāds, kurš ir par? Došu vārdu Filnera kungam, eh, viņš vēlas izteikties pret šo lēmumu. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, šajā parlamentā ir balsošanas inklācija vērojama, ja runa ir par sarunu uzsākšanu balstoties uz mandātu, par ko ir balsots komitejā un nevis plenārsēdēm. Tā ir problēma. Tas, protams, ir pamatoti, ja būtu ievērojams vairākums attiecīgajā komitejā par lietas būtību, bet šajā gadījumā pašās svarīgākajās šī dosie daļās ir tikai trīs balsu pārsvars. Nu, ar to nepietiek. Būtu jāatspūguļo arī komitejas balsojums un citi viedokļi komitejā, un arī tas nav tiecis izdarīts. Nu, piemēram, transporta komitejas balsojums nav atspūguļots. Nu, un faktiski jau nav tik daudz runa par to, cik daudz informācijas būtu jādara zinām attiecībā uz CO2 emisijām ceļu transportā. Vairāk runa ir par to, uh, cik informācijas drīkst vai nedrīkst atklāt, ja runa ir par sāncensību ar Ķīnas konkurentiem. Svarīgāks jautājums ir par to, vai tā būtu plenārsēde, kur parlamentā ir jālēmj par mandātu sarunu vešanai. Nevajag to visu regulāri deleģēt vidas vai jebkurai citai komitejai, nu tāpēc es aicinātu balsot pret sarunu uzsākšanu, balsoties uz šo mandātu. Paldies! Vaicāšu vēlreiz, vai ir kāds, kurš vēlētos izteikties, paužot atbalstu komitejas lēmumam? Nē, labi. Ejam tālāk. Ķeramies pie balsojuma. Kurš pār? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Deci, aprobat. Pieņemts. Daltona ziņojums. Stīvensa kungs, jums ir iespēja izteikties par labu lēmumam. Jūs izskāties ziņotāju vārtā. Thank you, President. Firstly, Paldies! Pirmkārt jau Daltona kungs atvainojas par to, ka nevarēja pats būt šeit un runāt par savu ziņojumu. Šī regula ir būtisks eh, solis, lai aizdarītu robs un uzlabotu sadarbību starp dalībvalstiem cīņā pret noziedzību. Nodrošinot in efektīvu informācijas apmaiņu par eh, iepriekšējām kriminālu sodāmībām Eiropas Savienībā, tas ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu uzticēšanos un savstarpējo atzīšanu tiesiskās sadarbības jomā. Un ir tikai pareizi, ka pastāv vienlīdzība informācijas apmaiņā par kriminālu sodāmībām uh, par Eiropas Savienības pilsoņiem un trešo valstu valsts piedrīgiem. Šobrīd uh, pašreizējā ekris sistēmā uh, tiek norādītas iepriekšējās krimināla sodāmības Eiropas Savienības pilsoņiem, bet ne trešo valstu valsts piedrīgajiem. Un šajā ziņojumā ir mēģināts šo lietu risināt. Ziņojumam ir plašs Lība komitejas atbalsts tieši tāpēc, ka tas nodrošina atbilstošu līdzsvaru individu tiesību aizsardzībai, nodrošinot to, ka krimināla sodāmības ir pareizi un korekti atspoguļotas. Runa ir par kopainas nodrošināšanu tiesību aizsardzības un uh, policijas iestādēm. Kā instrumentā tajā ir iestrādāti attiecīgie drošības elementi, runa ir tikai par kriminālu sodāmībām, kas piespriestas Eiropas Savienības dalībvalstīs, un šī informācija var piekļūt tikai īpašos apstākļos. Robusta un droša sistēma kriminālu sodāmības informācijas apmaiņā ir nepieciešama. Nu, un to arī piedāvā Lība komiteja. Paldies! Paldies! Es saprotu, ka Pimenta Lopes kungs vēlas izteikties pret šo lēmumu. Paldies, eh, priekšādātāji. Mēs jau esam runājuši par šo jautājumu plenārsēdē. Mēs šeit runājam par ziņojumu, kas ir ticis prezentēts deputātiem tikai angļu valodā. Nu, un te ir pārkāpti multilingvālismu principi. Un ir taču jau vairāk kārt, kas to ticis norādīts, arī tūkošanas dienestiem nav normāli, ka dokumenti ir pieejami tikai vienā valodā, lūk, lai mazinātu tūkošanas izdevumus. Man ir ticis atgādināts, ka š... mēs runājam par komitejas lēmumu, nevis par tekstu kā tādu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Pieņemts. Ejam tālāk. Gardijā Zabalrubijāla ziņojums. Garantīva fonds ārējām darbībām. Septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrs Saruviela ziņojums. 64. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais Rubjēla ziņojums. Sastais grozījums. Pār, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tur ir otrais grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums. Par, pret, a, noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcija en ansamblu. Pri... Balsojam par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie pašreizējās cilvēktiesību situācijas Turcijā. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais. Par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais. Šeit ir mutisks grozījums, kas jums ir pieejams balsošanas sarakstos. Tomēr Kampula Nātrī kundzei tomēr lūkšu prezentēt grozījumu. Kolēģi, tas ir astotais punkts, kur ir runa par eh, politisko spiedienu uz žurnālistiem. Es piedāvāju pievienot teikumu. Turcija tiek mudināta atcelt apsūdzības eh, somu turku žurnālistē Ailai Abarak, kura ir tikusi aizmuguriski notiesāta Turcijas tiesā. Vai būtu kādi iebildumi pret šo grozījumu? Šķiet, ka nē, ļoti labi. Ķeramies pie balsošanas par, pret, atturas pieņemts. Desmitais personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. Divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Sestais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. M apsvērums sākotnējais teksts, kurš par pret apturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā par pret atturas noraidīts Pieņemts. Trečiem la situācija. Pārējām pie nākamā jautājuma situācija Venecuēlā. Mums ir kopīgs rezolūcijas priekšlikums, sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija priekšlikums pieņemts. Nākamais. Unvra stāvoklis par, pret, atturas, pieņemts. Un pēdējais balsojamais dokuments ir vasaras laika kārtība. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Ceturtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Un ceturtais pieņemts. Trešais grozījums par pret atturs noraidīts. Otrais grozījums par Nē, sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot elektroniski. Otrais grozījums pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad par rezolūciju kopumā par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Paldies visiem, kur piedalījās balsošanā.